Godātie kolēģi, godātās dāmas un kungi, mēs eh, sāksim mūsu balsošanas procedūru. Lūdzu, ieņemiet vietas. Lūdzu, atsāksim darbu pēc pārtraukuma. Lūdzu, ieņemiet jūsu sēdvietas. Uh, Vispirms priekšsēdētāja paziņojumi. Rakstiska deklarācija. Lūdzu, ieņemiet jūsu vietas, kolēģi! Mam ogłoszenie do państwa. Godātās dāmas un kungi, tātad es jau pieminēju rakstisko deklarāciju numur 26 šķērsvītra 2011, ko ir iesniedzis Oktāvijo Sarbo, Elizabete Jēgle, Rols Romeva Irueda, Valeans un Januš Vojčakovskis. par, par iedzīvotāju pārvaldību, par suņu populācijas pārvaldību Eiropas Savienībā. Un saskaņā ar 123. reglamenta punktu mēs publicēsim šo tekstu, kas būs pieņemts šajā plenārsēdē. Un uh, parakstītāju vārdi tiks iekļauti šās plenārsēdes protokolā. Un tagad es vēlētos dot vārdu Sarbu kundzei, kas ir rakstiskās deklarācijas autora. Lūdzu. Paldies, priekšēdētāja kungs. Es gribētu pateikties visiem kolēģiem, Valēnas kundzei, Jēglas kundzei, Vojcehovska kungam, Ro Romevas Ruedas kungam par, vis, par viņu ieguldījumu deklarācijas tapšanā. Paldies visiem, kas parakstīja šo deklarāciju, pateicoties jūsu palīdzībai. Um, klejojošo suņu problēma reiz par visām reizēm varbūt tiks atrisināt Eiropā. E, Paldies! Paldies e, Serbu kundzei! Un tagad pārējām pie balsošanas procedūras. Pirmais eh, punkts, par ko mums ir jābarvo, jābalso, ir Eiropas Savienības un Kaba Verdes nolīkums par dažiem